El señor presidente. Señorías, se abre la sesión. Dāmas un kungi, domāju, ka mums vajadzētu sākt darbu. Pirmais darba kārtības punkts šodien ir Balzānī ziņojums par uh, trilogu diskusijām par 2012. gada finanšu budžeta projektu. Došu uh, uz četrām minūtēm